Well, good evening. Let us start the meeting. Labvakar, nu, sāksim sanāksmi. Gribētu sveikt deputātus un klausītājus pirmajā takstrī komitejas sanāksmē pēc vasaras brīvdienām. Komiteja gan pa šo laiku ir aktīvi darbojusies komitejas delegācija devās misijā uz Vašingtonu jūlijā, un vēl viena delegācija pavisam nesen apmeklēja Latviju. Nu, lūk, un šāda komiteja ir varējusi iegūt eh, ļoti daudz informācijas un pierādījumu par jautājumiem, kas ir tās mandātā. Šodien mēs pārunāsim digitālo nodokļu uzlikšanu, un mēs visi zinām, ka mūsu Māsu komiteja Ekon arī šobrīd strādā ar diviem tiesību aktiem, kas ir vērsti uz to, lai nodrošinātu, ka arī digitālie uzņēmumi tiek aplikti ar nodokļiem. Mūsu misijas uz Vašingtonu laikā digitālie nodokļi bija viens no jautājumiem, kas raisīja vislielāko interesi un izraisīja arī dedzīgas diskusijas ar mūsu partneriem. Un es esmu pārliecināts, ka Arī šī uzklausīšana dos padziļināt zināšanas mūsu deputātiem šais jautājumos. Šodienas diskusijas mums palīdzēs īstenot mūsu mandātu un piedalīties diskusijās par digitālās ekonomikas aplikšanu ar nodokļiem. Un esmu drošs, ka mūsu šodienas diskusijas palīdzēs arī ekon likumdošanas darbā šais jautājumos. Uzklausīsim divas prezentācijas no jomas ekspertiem. Un viens no šiem cilvēkiem nāk no OECD, un divi runātāji pārstāv Eiropas komisiju. Pirmkārt, uzklausīsim eh, Eduardu Folhsogas no Tigi Taksud. Viņš pārstāv komisiju, un ar viņu kopā arī Bārts Van Rais, arī no Tigi Taksud. Un pēc tam dzirdēsim Erika Roberta prezentāciju. Viņš pārstāv OECD, tur darbojas kā digitālās ekonomikas jautājumu konsultants. Sveicam mūsu viesas sanāksmē un ar nepacietību gaidīsim jūsu prezentācijas un diskusijas ar jums par situāciju digitālās ekonomikas nodokļu jomā. Katram viesim būs desmit minūtes laika un Eh, pēc tam notiks arī viedokļu apmaiņa ar komitejas dalībniekiem. Mums būs jautājumu atbilžu sesija. Nu, lūk, došu vārdu Falhams Sogas kungam. Paldies priekšādātāju un eh, paldies komitejas dalībniekiem par izrādīto interesi un paldies par jūsu ielūgumu. Bārts un es, eh, mēs pārstāvam Eiropas komisiju un abi bijām iesaistīti, gatavojot digitālo nodokļu pakotni. Ņemot vērā to, ka laiks ir ierobežots, centīsimies izcelt galvenos jautājumus šai pakotnē. Jūs jau zināsiet, ka ir vairāki likumdošanas priekšlikumi te iesaistīti. Un ja ir vēl kādi jautājumi, ko nebūšu minējis savā prezentācijā, tad droši tos vēlāk man uzdodiet īsumā pastāstīšu par to, kāda tad ir problēma, ko cenšamies risināt. Un pēc tam arī ķersimies pie risinājumiem, ko piedāvājam šīs problēmas atrisināšanai. Gribu uzsvērt, ka šo problēmu var risināt no dažādiem leņķiem. Ko tad mēs cenšamies atrisināt? Korporatīvie uh, nodokļi ir novecojuši un tie vairs nedarbojas digitālajā pasaulē. No vienas puses digitalizācija nu jau ir fakts, tādējādi mēs jau vairs nerunājam par digitāliem uzņēmumiem, bet gan par digitālām aktivitātēm, un tam jau pašam par sevi nav nekādas vainas. Mēs veicinām un mudinām digitalizācija un arī vienotais digitālais tirgus ir viena no desmit komisijas prioritātēm. Kā iedzīvotāji un kā lietotāji mēs visi apzināmies, kādus labumus dod digitalizācija. No otras puses ir uzņēmuma nodokļu noteikumi, kas ir tikuši izstrādāti pirms simts gadiem. Un šie noteikumi lielā mērā ir balstīti uz fiziskas klātbūtnes jēdzienu. Nu, tātad uzņēmums maksā nodokļus jurisdikcijā, kur fiziski atrodas. Vai nu tā būtu galvenā mītne vai pārstāvniecība. Nu, tas ir tāpēc, ka pirms simts gadiem, ja uzņēmums gribēja darboties kādā tirgū, tad viņiem tur bija fiziski jāatrodas. Bija jāizveido veikals vai noliktava, nu, lūk, tāpēc arī noteikumi ir balstīti uz fizisku klātbūtni. Nu, tagad vai šīs divas realitātes nesaskan? Digitālajiem uzņēmumiem ir vairāki raksturlielumi, tie paļaujas uz lietotāju radīto vērtību un nav fiziski klātesoši. Un uzņēmumiem ir iespēja attālināt un nodrošināt pakalpojumus digitālajie uzņēmumi vairs obligāti neatrodas kādā jurisdikcijā arī nodokļu nolūkos, bet tomēr nodarbojas ar saimniecisko darbību šajā jurisdikcijā, izmanto tās infrastruktūru. Nu, lūk, tāpēc arī mēs sakām, ka uzņēmumu nodokļu satvars ir novecojis. Nu, un digitālie uzņēmumi vairs ne, vienmēr nemaksā ieņēmumu nodokļus tur, kur nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Mūsu piedāvātie risinājumi ir vērsti uz šīs problēmas risināšanu no dažādiem aspektiem un dažādos laiku ietveros. We'll Izlaidīšu slaidus par problēmas definīciju. Tur uh, ir teikts, ka problēmas tikai palielināsies. Mēs jau visi zinām arī, kāds ir politiskais konteksts. Mēs neesam vienīgie, kas ir identificējuši šo problēmu. Par to ir jau plaši runāts arī OECD ietvaros. Un OECD ir arī politiskais mandāts šais jautājumos. Mērķis ir arī līdzdarboties mūsu tiesību aktu priekšlikumos, ar ko nācām klājā martā. Kādi tad ir mūsu piedāvātie risinājumi? manis aprakstītā problēma ir globāla mēroga. Un tāpēc ir vajadzīgs arī globāls risinājums. Nu, tā tad tāds, par ko būtu panākta vienošanās starptautiskā OECD līmenī. Mēs gan zinām, ka šādam risinājumam būs vajadzīgs laiks, un tas ir tikai jēgpilni, jo problēma ir sarežģīta. struktūrāls risinājums ir vienīgais iespējamais. Ir jāpārdefinē pamatjēdzieni uzņēmumu nodokļos, tostarp arī peļņas sadales un uh, pastāvīgās mītnes jēdzieni. Mēs piedāvājam mainīt nodokļu noteikumus savienības līmenī. Un tāpēc arī piedāvājam direktīvu, ar ko mainītu noteikumus dalībvalstīs un rekomendāciju, kas palīdzētu sakārtot noteikumus, kas skar dalību valstis un ārpus Eiropas Savienības esošas jurisdikcijas un to sadarbību. Uzņēmumu nodokļu noteikumos ir jāņem vērā digitālie faktori, bet tas ir sarežģīts uzdevums un arī tam būs vajadzīgs laiks. Tāpēc piedāvājam arī īstermiņa risinājumu. Tas ir pagaidu risinājums ko piemērot līdz brīdim, kad ir gatavs gala risinājums. Nu, tā tad eh, starposma pasākumi, piemēram, digitālo pakalpojumu nodoklis. Nedaudz pastāstīšu arī par šo visaptvarošo risinājumu. Tas mainītu atbildi uz diviem jautājumiem, ko paši sev uzdodam, domājot par to, kādi nodokļi tad uzņēmumam ir jāmaksā dalībvalstī, proti, kuru un par ko ir uzliekami nodokļi. Lai uzņēmums varētu maksāt dalībvalstī tiešos uzņēmumu nodokļus, ir nepieciešams šis te apliekamais priekšmets konkrētajā jurisdikcijā. Ja paļaujamies uz fizisku klātbūtni, tad šī te apliekamā priekšmeta īsti nav. Un tāpēc arī mēs piedāvājam eh, tādu digitālu klātbūtni un to aplikt ar nodokli. Ja uzņēmumam ir jāmaksā nodokļi dalībvalstī, tad ir nepieciešama ne tikai digitāla pārstāvniecība, bet ir jāspēj arī piešķirt daļu peļņas šai te digitālajai pārstāvniecībai. Un tāpēc mēs piedāvājam ņemt vērā uzņēmēji, uzņēmuma digitālo darbību peļņas sadalē. Nu, lūk, un tie attēlā ir redzams tas pats, ko es jau skaidroju. Ko tad mēs piedāvājam kā faktors, kas nosaka šo te digitālo klātbūtni? Tie būtu vairāki kritēriji, kuru rezultātā būtu nosakāma digitāla klātbūtne. Un saskaņā ar šo digitālo klātbūtni būtu arī jāsadala peļņa saskaņā ar funkcionālo analīzi, ko jau izmantojam. Tātad aktīvi un riski, kas ir jāņem vērā. Un arī šie digitālie aspekti. Šobrīd tādu vēl nav. Tālāk par pagaidu pasākumiem. Es jau aprakstīju šo te uh, visaptvarošo risinājumu, kas būtu vispiemērotākais, viskorektākais risinājums šai problēmai. Bet, nu, par šādu risinājumu būtu grūti vienoties. Tāpēc mums ir jārīkojas un jānāk klājā ar pagaidu pasākumiem. Jo citādi pastāv nodokļu bāzes erozijas risks. Un nu, tāpat arī Eiropas uzņēmumiem šāda situācija nešķiet godīga. Šie uzņēmumi ir pakļauti korporatīvo nodokļu noteikumiem, un viņi ir mums sūdzējušies. Viņi ir tādā neizdevīgākā pozīcijā, jo nereti viņi konkurē ar uzņēmumiem, kas nespēlē pēc tiem pašiem noteikumiem. Un tāpat arī ir vienotā tirgus fragmentācijas risks. Vairākas dalībvalstis jau ir sākušas nākt klajā ar saviem pagaidu pasākumiem. Nu, un, ja godīgi, tad šādi pagaidu risinājumi ir realitāte. Nu, un, ja Eiropas Savienība neko nedarīs, tad gal galā mums varētu būt tādi 28 dažādi pagaidu pasākumi. Kāds lupati deķis. Nu, lūk, tāpēc arī piedāvājam pagaidu pasākumus, kas ir būtu balstīti uz noteiktu digitālu aktivitāšu aplikšanu ar nodokļiem. Un pilnīgi noteikti būs jautājumi par to, kāpēc mēs piedāvājam uh, palielināt apgrozījuma nodokli. Nu, bet tā ir atkāpe no peļņas un uzņēmuma ieņēmuma aplikšanas ar nodokli. Kāpēc mums jāpiedāvā apgrozījuma nodokli? Ja mēs vēlamies pagaidu pasākumu, ko mēs varam izmantot tagad, lai risinātu robus korporatīvo nodokļu noteikumos nu tad mēs nevaram balstīties uz tiem pašiem noteikumiem, ko vēlamies mainīt. Ieņēmuma nodoklis būtu pakļauts tiem pašiem ierobežojumiem un trūkumiem, ko mēs cenšamies risināt. Un visbeidzot, šie pagaidu pasākumi ir ļoti mērķēti, gan ja domājam par nodokļu maksātāju, kuram būtu jāmaksā digitālo pakalpojumu nodoklis, gan arī domājam par tām aktivitātēm, uz ko attiecas šis te jaunais nodoklis. Tikai atsevišķas digitālas darbības būtu apliekamas ar šo nodokli. Šeit runa par lietotāju līdzdalību, kas rada vērtību, tā ir izsakāma naudā, Un tas ir viens no galvenajiem veidiem, kā uzņēmumi gūst ieņēmumus. Mēs apzināmies šo lietotāju radītās vērtības potenciālu, un tieši tāpēc arī tas ir vērsts uz aktivitātēm, kur lielā mērā piedalās lietotāji. Paldies Saugas kungam pār komisijas priekšlikuma eh, ieskicēšanu, un tagad es savu vārdā Eriks Roberts. Um, thank you. Paldies. Mr. Chair. Priekšsēdētāji. As a matter of introduction, given... Iesākumā, ņemot vērā to, ka laiks ir ierobežots, es eh, paskaidrošu sīkāk, pie kā mēs strādājam SAO taiskaitā pār eh, nodokļu izai, izaicinājumiem. Jāsāk ar 13. gadu, kad sākās eh, BEPS projekts, ko lielākā daļa no jums pazīst, un mēs saskārāmies to laika ar BEPS problēmu eh, pēc vairākiem nodokļu skandāliem par, taks, par nodokļu plānošanas struktūru, ko izmanto digitalizēti uh, Uh, uz, uh, uzņēmumi. Uh, ziņojums tika sagatavots kā daļa no BEPS projekta 15. gadā, tomēr mēs redzam, kā atsevišķi jautājumi pārsniedz BEPS un nodokļu izvairīšanās jomu. Un tāpēc mēs vienojāmies, ka ir E, jāturpina darbs, tika izveidota darba grupa digitālās ekonomikas jomā un 16. un 17. gadā. Turpinot iesākto darbu par BEPS, mēs turpinām strādāt pie vairākiem BEPS projekta aspektiem e, kopā ir 107 mūsu locekļi, kuri strādā pie šiem jautājumiem. Tāpat ir panākta vienošanās, ka sākotnējais termiņš, kas bija noteikts uz 20. gadu, lai rastu risinājumu ne, eh, vēl nepabeigtiem jautājumiem, ir pārāk tāls un uh, ir jābūt jau daudzām atbildēm gatavām 18. gada martā. Un tagad es atgriezīšos pie pirmā bebs ziņojuma, kurš tika sagatavots 15. gada eh, rudenī un tika ieskicēti pamati tam, pie kā mēs strādājam šobrīd. Jākonstatē, ka pirmkārt nav tādas specifiskas ekonomikas jomas kā digitālā ekonomika. Mēs runājam par pārveidēm, kuras skar ikvienu ekonomikas jomu. Otrkārt, runājot par Eh, digitalizētu uzņēmumu struktūrām, mēs redzam, ka uzskaites un juridiskā metodes ir tādas pašas kā citos eh, uzņēmumos, līdz ar to nav unikālu BEPS jautājumu digitalizācijas dēļ. Tas ir svarīgs elements, jo mēs vairs pēc BEPS pirmā ziņojuma uh, nerunājam par digitālo ekonomiku, bet par digitalizāciju vai digitālo pāreju. Ņemot vērā sacīto, tiek, tiek uzskatīts, ka digitalizācija un tās pazīmes, eh, kurus jau uzskaitīja uh, komisijas pārstāvis, kas ir netaustāmu līdzekļu izmantošana peļņas eh, veidošanai, datu izmantošana produktivitātes celšanai un tā tālāk. Kopumā nav specifiski BEPS jautājumi, bet tie var sāsināt atsevišķus BEPS aspektus attiecībā uz mobilitāti vai nodokļu plānošanu. Tomēr tie nesniedz specifiskus risinājumus. Tā kā BEPS projekta laikā mēs vienojāmies runāt par plašākiem nodokļu izaicinājumiem, kuri attiec ne tikai uz nodokļu plānošanu vai nemoralitāti, bet ir saistāmi ar biznesa modeļu raksturu un par to, vai esošie nodokļu formulējumi, tie gan netiešajiem, gan netiešajiem nodokļiem vēl mūsdienās ir piemēroti. Šie aspekti tika analizēti par netiešajie, netiešajiem nodokļu mērķiem, tika piemeklēti risinājumi, tādi atrasti, un šobrīd ir arī globāli risinājumi risinājumi. Mēs eh, strādājam kopā vairāk nekā 60 valstīs, kas jau ir iestrādājušas eh, šos risinājumus PVN mērķiem. Es nezinu, vai jūs pārzināt šo problēmu, bet nolūks ir eh, PVN iekasēšana patēriņa vietā ja pat ja mm, attiecīgais produkts fizikāli nav klāts, fiziski nav klāts šajā patēriņu vietā. Par tiešajiem nodokļiem runājot, problēma lielā mērā ir neatrisināta, jo šajā sakarā, un komisija jau par to runāja, tas attiec uz neksus, uz peļņas gūšanas vietu, uz to, kā var izmantot esošos pamatnoteikumus eh, nodokļu likumdošanā. Eh, tā nebija darba grupas mandāta daļa, bet daļa no BEPS projekta, un tāpēc mēs vienojāmies, ka ir jāturpina darbs pie šīm jomām. jauna eh, eh, nav vienošanās par šiem jautājumiem, bet ir vienošanās darbu turpināt. Ir pieņemts jauns mandāts eh, ko pēc BEPS paketes sagatavošanas un būtiskākie elementi attiecas uz plašākiem nodokļu izman, izaicinājumiem, ņemot vērā to, ka vienošanās netika panākta. Nolūks bija diskusiju rezultāta nodrošināšanai, iegūt vairāk datu un sekot tam, kā attīstās digitalizācijas jautājumi un kā uzņēmumi izmanto digitālās tehnoloģijas. Tā ir būtiska darba daļa kas ir iestrādēta nesen sagatavotajā vidusposma ziņojumā, kur tiek analizēti digitalizēta biznesa modeļi. Būtiska darba daļa bija sekot BEPS pasākumu ieviešanai, taiskaitā digitalizētajos biznesa modeļos, lai redzētu, vai mēs esam noregulējuši nodokļu uh, E, nenomaksas problēmas, tāpat būtisks darbs bija sekot tam, kas notiek digitalizācijas jomā pasaulē. Jūs noteikti zināsit vairākās valstīs par to soļus. Taiskaitā komisijas spērtos soļus, lai risinātu digitalizācijas izaicinājumus. Vairākas valstis ir jau pieņēmušas um, ehm, risinājums. Indijā, piemēram, ir digitalizācijas nodoklis, ir citi eh, risinājumi, un tāpat ir jādomā par to, kā panākt konsensu ilga termiņa risinājumiem Tāpat eh, svarīgs etaps šī gada marta ziņojumam ir publiskās konsultācijas Kalifornijā, kurās plaši piedalījās ieinteresētās puses no dažādām jomām. Uzsvēršu arī to, ka šie projekti tiek virzīti G20 vadībām, kas jau vairāk kārt ir e, konstatētos faktus apstiprinājis. Un viss būtiskākais konstatējums ir starp Eh, eh, posma ziņojums 18. gadā. Tika sagatavots Argentīnas prezidentūras laikā. Tā ir astoņas nodaļas, kas attiec uz vairākām jomām, un visbūtiskākais ir uzsvērt eh, plašākā nodokļu izaicinājumu piedāvātos risinājumus ja jūs palūkosieties attēlā pa labi, jūs redzēsiet, ka pirmkārt, zināms, progress ir panākts izaicinājumu izpētē un digitalizācijas jautājumos ienākumu nodokļu ziņā. Mēs runājām par uh, dažādiem eh, ienākumu nodokļiem saistītiem jautājumiem, un šajā sakarā arī izskanēja dažādi viedokļi par ikviena eh, būtiskās pazīmes eh, darbību. Taču svarīgi ir atzīmēt to, kādas ir valstu nostājas attiecībā uz šīm implikācijām attiecībā uz ienākumu nodokļiem. Mēs varējām valstis sagrupēt trīs kategorijās. Pirmā, kur uzskata, ka problēma pamatā ir saistāma ar vienu digitalizācijas pasīmu, kas ir lietotāju dalību un ir vajadzīgi grozījumi esošajā starptautisko nodokļu ietvarā. Otra valstu kategorija uzskatā, ka Digitalizācija ir plašākas problēmas simptoms, tā ir globalizācija, un tas nozīmē, ka esošās sistēmas eh, dažas pamatnostādnes ir novecojušas. Un tāpēc šie izaicinājumi nav jātiecina tikai uz digitalizētiem uh, biznesiem, bet uz ekonomiku kā tādu. Trešā valstu grupa uzskata, ka nav specifisku problēmu digitalizācijas sakarā, un tad, kad dažādi risinājumi efektīvi tiek ieviesti, tad arī tie palīdz problēmu efektīvi risināt. Svarīgi ir tas, kā mēs varam turpināt pie šiem jautājumiem strādāt, ilgtermiņa risinājumu meklēšanai, lai varētu grozīt gan neksus, gan peļņas eh, sadalījuma noteikumus, jo abos gadījumos bija šeit problēmas. Un visbeidzot, es norādīšu, ka mēs varam pozitīvi runāt par panākto progresu, kas ir iesākts, eh, darbā, kas ir iesākts un kurš ir jāpabeidz 20. gadā ņemot vērā to, kā bija valstis, kuras vēlējās bloķēt progresu, jo tās piekrita pamat diagnostikai par to, ka ir eh, problēmas digitalizācijas un globalizācijas sakarā, tad jānorāda, ka savienotās valstis ir gatavas runāt par šiem jautājumiem un sadarboties ar citām valstīm, lai meklētu iespējamos labojumus eh, peļņas sadalīšanas noteikumos, lai padarītu šos jautājumus, eh, lai palīdzētu tos atrisināt. Un tagad pāris vārdi pār turpmākajiem attāliem par to, kas ir paredzēts konsensus panākšanai uh, kur jau notiek tehnisks darbs un par to, kāds ilgtermiņa risinājums varētu iz, izskatīties. Bet no manas puses tagad tas ir viss. Paldies, Roberkungs, par esau aprakstu un tagad. Mēs pāriesim pie jautājumiem, atbildēm 5 minūtes eh, vienai jautājumu kārtai. Jautājums viena minūte, četras minūtes atbildēju un sāksim ar ēnu referentiem. Vispirms Ludvigs Nidermājers no Tautas partijas un ik viens lūdzu sekojiet pulksteni. Šaitu. Paldies. Pirmkārt, gribu teikt, ka augsti vērtēju prezentācijas. Um, jā, tas bija būtisks uzlabojums salīdzinot ar situāciju ekonu uzklausīšanām. Pirmkārt, Es uzskatu, ka galvenais šajā projektā ir par taisnīgu nodokļu uzlikšanas praksti. Esmu nobežījies, ka te varētu pastāvēt risks, ka rastos uh, dubulta aplikšana ar nodokļu vai ka nodokļi tika aplikta uh, ne, re, neeksistējoša peļņa. Otrakārt, mums ir nepieciešami dati no uzņēmumiem, kam gribam uzlikt nodokli, cik iespējams būs šādus datus iegūt. Uh, Runājot par otro jautājumu, jāsaka gan, ka uh, es nevaru pilnībā piekrist, ka te runa ir tikai par digitālo ekonomiku. Galīgajam risinājumam vajadzētu aptvert ne tikai digitālo ekonomiku, bet arī attālumu tirzniecību. Tātad šis ir peļņa, kas ir radusies no dalības uh, uh, tirgu, uh, pat ja nav tādas pastāvīgās atrašanās vietas. Manuprāt, būs tiešām ļoti grūti izveidot peļņas, tad noteikti šo peļņu, jo ir ļoti sarežģīti arī noteikt, kam ir bijušas kādas izmaksas. Vispārīgais risinājums izskatās vairāk pievilcīgs. Ko mēs varam izdarīt, lai noteiktu izmaksas, izmaksu pamatu jaunu izveidotam digitālam uzņēmumu? Paldies! Paldies! Roberkungs, vai jūs vēlētos atbildēt? Es varu uh, izteikt komentāru par otro jautājumu. Tātad starp daudziem locekļiem ietvarošajā BEPS ietvarā ir šī otrā valstu grupa, ko iepriekš pieminēju. Uh, Tur iedaras arī ASV, bet tur arī daudzas citas svarīgas valstis, skaitā Indija, Indonēzija un citas, kuras uzskata, ka uh, digitalizācija uh, pastiprina vairākas problēmas, kas ir saistītas ar to, ka tirgus jurisdikcijas netiek pienācīgi kompensētas saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem. Jūs piekrītat šādai diagnostikai? Uh, Un, bet jāatcerās, ka mēs runājam par vienu valstu, tikai vienu grupu ar valstīm. Ne visas valstis piekrīt šādai diagnostikai. Ja izmantojot šādu diagnostiku, izējas punktu, domājot par pieejamajām iespējām un ilgtermiņa risinājumiem, ko izskatīsiet, vai dažādām iespējām, kas mēģinās identificēt, kas ir uh, specifisks noteiktam tirgumu un kāda veida iezīmes, valstī specifiskas iezīmes vai tirgums specifiskas iezīmes pastāv Un šo ekonomisko aktivitāti var izmantot kā tādu sviru, lai mazinātu ietekmi uz tirgu un vajadzētu arī iekļaut pārskatītus neksus noteikumus, iekļaut tirgus jurisdikciju, lai ar nodokli apliktu tādas situācijas, kuras pašlaik ar pašreizējiem noteikumiem nav iespējams aplikt ar nodokli. Jā, noteikti ir jāizvērtē krālās izmaksas vai ir kādas a, saistītas būtiskas izmaksas, kas a, ir saistītas ar uzņēmumu vai tās ir saistītas ar iekļuvi vai iekļūšanu tirgū. Tas varētu būt viens no iespējamiem virzieniem turpmākajam darbam. Ir jāizvērtē dažādas iespējas, kā izstrādāt ilgtermiņa risinājumus, un mēs pie tā pašlaik arī jau strādājam darba grupā. Paldies, komisija! Jā, paldies! Es vēlējos mm, pieskarties pirmajiem, pirmajiem jautājumiem, ko uzdevāt. Mēs jums pilnībā piekrītam. Te runa nav par uh, lielāku nodokļu uzlikšanu, mēs vēlamies uh, veikt citādāku aplikšanu ar nodokļiem, mēs vēlamies mainīt pašreizējos noteikumus, lai ietvara aptvērumā tika iekļauti arī digitālie aspekti, kas pašlaik uh, uh regulējumā nav iekļauti. tiek izmantot tāda pata loģika, kā pagaidu pasākumos, mēģinot izveidot vienlīdzīgus spēles noteikumus starp tiem uzņēmumiem, uz kuriem attiecas pašteiža, pašreizējie noteikumi, jo šie uzņēmumi at, fiziski atrodas dalību valstīs, kurās te darbojas, un arī uzņēmumiem, kuriem nav pastāvīgās fiziskās atrašanās vietas dalību valstī, bet, un tādēļ viņi, viņiem nav pienākumu maksāt nodokļus. Mēs saprotam, ka varētu pastāvēt kropļojuma riski gadījumos, ja uz vietējo uzņēmu attiecas korporatīvie ienākuma nodokļi un arī digitālie nodokļi. Kādēļ tos vajag piemērot arī iekšzemes apstākļos? Bija vairāki juridiskie ierobežojumi, ar ko mēs saskārāmies strādājot pie digitāliem nodokļiem. Viens no tiem bija runa par fundamentālajām brīvībām, kas ir nokļu, iekļautas līgumā par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši šī brīvība sniegt pakalpojumus. Mēs nevaram nošķirt pakalpojumu sniegšanu iekšzemē un pārrobežu pakalpojumu sniegšanu. Tas novestu pie de facto diskriminācijas. Un tieši tādēļ arī šie tik tālu nodokļi ir jāpliek, jāuzliek arī iekšzemes situācijās. Likumdošanā esam iekļāvuši to, ka dalību valstīm vajadzētu uh, ļaut uh, uzņēmumiem uh, atrēķināt uh, šos digitālos samaksātos nodokļus no korporatīvās nodokļu bāzes, lai uh, mazinātu iespējamos uh, kropļojuma riskus. Un otrs jautājums, ko jūs pieminējāt, bija par datu pieejamību. Dati no uzņēmumiem, kas ir uh, kas atrodas ne Eiropas Savienības jurisdikcijās un kā mēs varētu īstenot šo priekšlikumu šādos scenārijos. Tas nav nekas jauns uzlikt Eiropas nodokli ne Eiropas Savienības uzņēmumam ar PVN, to mēs daram katru uh, ikdienas. PVN tiek maksāts tajā jurisdikcijā, kur atrodas patērētājs, ja ir amerikāņu uzņēmums, ķīniešu vai indiešu uzņēmums, kas tā vienkāršot sakot, kas piegādā preci Eiropas Savienības patērētājiem, šiem patērētājiem jāsamaksā, jāsamaksā PVN Eiropas Savienības valstī, un to viņi arī dara. Um, to es tā tik vien nesaku, tika izvērtāta vienas pieturas aģentūra, mini vienas pieturas aģentūra, kas izmantoja mehānismu, um, šo sistēmu. Tā kā šis ir nodoklis, kas pašam jādeklarē, tas nekavē nodokļa uzlikšanu, piemērošanu, un te ir jāņem vērā vēl divi aspekti. Šis nodoklis ir ļoti šauri fokusēts. Tā mēs runājam par 750 miljoniem eiro. mums ir vai nu jāuzdod mazāk jautājumu, ir jāizsakās īsāk, citādāk neiekļausimies laukos. Tagad no sociāliem karalpas Kaufoda kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies runātājiem. Paturpinot iepriekšējo jautājumu. Arguments, ko bieži dzirdam, ir tas, ka šis komisijas priekšlikums, ka ne Eiropas Savienības uzņēmumi uh, to varētu apiet uzņēmumi, kas neatrodas Eiropas Savienībā, bet kas darbojas vienotajā tirgu. Vai runātāji varētu iedomāties situāciju, kad, piemēram, Facebook varētu turpināt pārdot savus pakalpojumus Eiropas Savienībā pēc šo priekšlikumu pieņemšanas, izvairoties no digitālajā nodokļa? Šis ir jautājums, ko es dzirdu ļoti bieži diskusijā. Un vēl kāds arguments pret digitālo nodokli ir tas, ka tas varētu attiekties arī uz nedigitāliem uzņēmumiem. Šis pamatprincips patērētāja atrašanās vietā, ka iedoklis tiek aplikts, vai tas attiektos arī uz digitālo nodokli, vai komisija varētu beidzot atbildēt, vai šis nodoklis varētu beigās attiekties arī uz tradicionālajiem, nedigitālajiem uzņēmumiem, piemēram, zāļu ražotājiem vai uh, citiem ražotājiem, piemēram, rotaļlietu vai apģērba ražotājiem. Un visbeidzot, jautājums arī OECD pārstāvim Roberkungam. Jūs ļoti optimistiski runājāt par uh, kopīgo rīcību un par vienošanos starp OECD valstīm līdz 2020. gadam. Es nezinu, uz ko ir balstīts jūsu optimisms, es ceru, ka jums ir taisnība, bet tajā pašā laikā Vai jūs saprotat Eiropas Savienības vajadzību aizsargāt e, vienoto tirgumu, nodrošināt vieno, vienlīdzīgus spēles noteikums Eiropas Savienībām un izvairīties no nacionālās nodokļu bāzes erozijas, ko varētu radīt šāds priekšlikums no Eiropas Savienības? Vai tas ir kaut kas, ko jūs atbalstat un arī apspriešat OECD kontekstā šos pagaida nosacījumus? Paldies, saka priekšstādātais vārds komisijai. Jā, paldies par jautājumu. Sākšu ar pēdējo jautājumu. kādiem uzņēmiem tiktu piemērots digitālais nodoklis. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Digitālais nodoklis nav nodoklis konkrētam uzņēmumam vai uzņēmumu grupai. Tas nav nodoklis digitāliem uzņēmumiem. Jūs arī pareizi pateicāt, ka varbūt tās tradicionāls uzņēmums, kas sniedz zināmas pasā, pakalpojums, kas iekļaujas digitālo nodokļu tvērumā. Digitālais nodoklis ir nodoklis, ko jāsamaksā nodokļu maksātājiem. Tās, tās ir personas, kas tiek šādi klasificētas balsoties noteiktiem kritērijiem par noteiktu digitālu pakalpojumu sniegšanu. Šie pakalpojumi direktīvā ir ļoti labi definēti. Tie ir reklāmas pasākumi un datu pārdošanas pakalpojumi teiksim, ja ir tāda tradicionālā kompānija, piemēram, farmaceitiskais uzņēmums, kas pārdod datus, ne jebkādus datus, bet datus, kas ir eh, precīzi atpro, at, atrunāti likumdošanā. Tie ir dati, ko radījuši digitālās platformas lietotāji. Un tad šāds uzņēmums eh, būs eh, digitālo nodokļu priekšlikuma tvērumā. Atvainojieties, īsti nesapratu šo niansi starp jūsu jautājumu un iepriekšējā runātāja uzdoto jautājumu. Manuprāt, iespējamība, ka uzņēmumi apies šo nodokļu maksāšanas pienākumu, ir minimālas vai katrā ziņā nesliktākas kā tas, ja šis pats uzņēmums izvairīsies no tādu nodokļu maksāšanas, kas pievērojam jau pašlaik. Nodokļu jurisdikcijās būtu mehānisms, lai vērstos pret šādiem riskiem un lai šādu scenāriju rašanos minimizētu. Paldies, tagad OECD pārstāvis. Paldies. Pāris vārdi par optimismu par uh, mūsu saistībām attiecībā uz ietverošu ie, uh, regulējumu. Tas ir balstīts uz šo pamatdomu, kas ir iekļauta. Es sāku strādāt pie BEPS projekta 2014. gadā, esmu sakojuši šim darbam visu šo laiku, kas nu jau ir vairāk kā piecus gadus, un vispārējā dinamika darba grupā ir mainījusies. Mēs nevaram prognozēt, kāds būs gala rezultāts, bet uh, mēs esam optimistiski noskaņoti, ņemot vērā atsevišķu valstu jauno nostāju. Ja runājot par vienpusēju rīcību un par šo priekšlikumu, ko eh, piedāvāja eh, nāks klajā Eiropas Savienība par digitālo pakalpojumu nodokli. Uh, Pagaidu uh, šis starposms ziņojums tika publicēts šī gada, šogad, un Manuprāt, tajā iezīmēs, ka nav nepieciešama šāda vienpusēja rīcība. Runājot no OECD viedokļa par iekļaujošo ietvaru, tas jau ir mūsu darba pamatā. Mēs vēlamies vienmēr panākt daudzpusējus risinājumus. Tā ir mūsu, tā, tādēļ mums ir tādas pavisam dabiskas aizdomas pret vienpusējiem nekoordinētiem pasākumiem. Uh, Daudzas valstis darba grupām, arī ne tikai Eiropas Savienības valstis, daudzām valstīm ir eh, laba izpratne par to, ar kādu spiedienu saskaras atsevišķas valstis. Te runa ir tikai ne par Eiropas Savienību, tās arī ir citas pasaules valstis, kuras izjūt spiedienu rīkoties ātri un nekavējoties. Tas arī ir eh, iekļauts mūsu starposmas ziņojumā. Mm, valstis, protams, var uh, saskaņā ar nacionālo likumdošanu pieņemt kādus likumus, ja vien tie atbilst viņu starptautiskiem, starptautiskiem saistībām. No ECD puses varu teikt, ka mūsu pamatnostā ir šāda. Jebkāda vienpusēja rīcība no dalībvalsts puses, kas paredz nekavējošu rīcību, tai vajadzētu būt veidotai tādā veidā, kas negatīvi neietekmēs mūsu panākto progresu strādājot pie ilgtermiņa risinājuma. Paldies! Un tagad ir iespēja izteikties ekon referentiem Darijas Rosati no ETP. Paldies priekšsēdētājiem. Mēs pirmais jautājums būs komisijai. Vēlējos jums jautāt par iespējamām problēmām, kas varētu rasties starp digitālo pakalpojumu nošķiršanu. Tātad digitālajiem pakalpojumiem, uz kuriem attiecas, kuriem piemērojam šis nodoklis un citām digitālajām darbībām, ko veic uzņēmumi. Vai esat pārliecināti, ka katrā individuālā gadījumā varēs tik precīzi šo, šo nošķīrumu veikt, a, lai izvairītos no kādām pelēkajām zonām, kur varētu rasties pārpratumi par to, vai uz kādu pakalpojumu attiec šis nodoklis, vai tas ir cita veida pakalpojums. No direktīvas projekta tas īsti nav skaidrs, jo definīcijas vēl joprojām ir ļoti vispārīgas. Un saistīts jautājums cik lielā mērā nacionālās nodokļu iestādes ir gatavas veikt šo nošķīrumu un arī uh, aplēst, izmērīt digitālos pakalpojumus, kas apliekam ar nodokļu. Vai esat droši, ka nacionālās nodokļu iestādes ir spējīgas veikt šādu izvērtējumu un arī nodrošināt to, kā priekšlikums tiks piemērots un izpildīts? Un jautājums OECD pārstāvim. Paturpinot, protams, arī iepriekšējos jautājumus. Dažas valstis, dažas OECD valstis ir pret šo nodokli un pret ideju kopumā, pret ideju par digitālo nodokli. Kādi ir galvenie argumenti? Vai tie argumenti ir? Un vai esat pārliecināti, ka jums izdosies panākt kompromisu tuvāko divu, trīs gadu laikā, lai nonāktu pie globāla risinājuma? Un, ja jā, kāda veida taktiku un argumentus jūs izmantosiet, lai pārliecinātu tās valsts, kuras gluži vienkārši nevēlas klausīties un nevēlas pat apsvērt piedāvāto. Un otrs jautājums. Cik lielā mērā jūs domājat, ka šī vienpusēja Eiropas Savienības rīcība, kuru es cits starpā atbalstu, cik jūs varētu tā būs liederīga mēģinot panākt globālu risinājumu? vai Eiropas Savienības uh, iniciatīva, kas uh, vai tā virza arī citas valstis pretim vienotam risinājumam, vai drīzāk tās uh, provocē citas valstis, uh, un tās, lai tās pretotos pret risinājumu. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai jūs atbalstat to, ko mēs darām, to, ko esam uzsākuši ar komisijas institīvu un ar mūsu ziņojumiem? Paldies! Komisija lūdzu. Paldies par jautājumu. Runājot par nošķīrumu starp pakalpojumiem, kuriem piemērojams nodoklis, šo pakalpojumu, ko esam pieminējuši direktīvā, pirmkārt, kā atkārtošu vēlreiz, ka šī ir ļoti fokusēta direktīva, tā attiecas tikai uz trīs ar nodoklu apliekamām darbībām. Tas nav kaut kas tāds, ko es atkārtoju, jo. Uh, tas ir tikai tā, kurš vienkārši pieminēts tekstā. Jo direktīvai kļūst uh, sarežģītāka un plašāka darbības joma, jo grūtāk to piemērot. Jo mazāk ar nodokli apliekamu pakalpojumu, jo mazāk problēmu mums būs juridisko priekšlikumu piemērojot. Es saprotu, ka direktīvā iekļautās definīcijas var uzlabot, tādēļ esam atvērti noskaņoti uzklausīt ierosinājumus ne tikai no parlamenta, bet arī dalību valstīm padomē. Jebkas, kas ļaus mums labāk precizēt un paskaidrot, ko esam domājuši ar šiem trim ar nodokli apliekamajiem pakalpojumiem, esam gatavi šīs iespējas izvērtēt un akceptēt. gribēju arī teikt, ka vienmēr būs pelēkās zonas definīcijas piemērošanā, kā jebkura uh, likumprojekta gadījumā ir dažādi izņēmumi iespējami. Ir arī judikatūra par izņēmumiem katru reizi, kad vēlaties uh, ierobežot. Uh, un precīzi noteikt, kas ir tas, uz ko, nod, kam nodoklis ir piemērojams un kam nē, tas var novest pie kaut kādām atšķirībām. Tas, ko vēlamies panākt, ir samazināt pēc iespējas iespējamo pelēko zonu. Mēs pilnībā uzticamies uh, profesionāļiem mūsu dalību valstu nodokļu iestādēs. Esam pārliecināti, ka viņi ir pilnīgi spējīgi nevien uh, piemērot uh, uh, direktīvu, bet arī veikt nepieciešamos nodokļu auditus, lai nodrošinātu atbilstību ar digitālo pakalpojumu nodokļu priekšlikumu. OECD. Paldies priekšsādātājiem! Pirmais jautājums par digitālo pakalpojumu nodokli un kādēļ um, dažas valstis ir paudušas bažas par šī nodokļa pieņemšanu. Viens no iemesliem un tas jau ir daudz apspriests arī ziņojumā. Tie ir viens no iemesliem ir ekonomikas kropļojumi, ko varētu šāds nodoklis izraisīt. Mēs jau teicām, ka jebkādiem nacionālajiem pasākumiem ir jāatbilst starptautiskajām saistībām, un viens no šiem, šīm saistībām ir uh, nediskriminācija, Eh, starptautiskās tirzniecības attiecībās, un tas eh, noteikti ierobežo manevra iespējas eh, tam, kā, dalī, kā valstis var veidot šādu veidu pasākumus, kas gala beigās varētu būt atstāt negatīvu ietekmi uz viņu pašu ekonomiku. Daudz par tirgus kropļojumiem ir runāts starposmu ziņojumā. Vairākas valstis ir norādījušas, ka uh, ja mēs rastu uz vienprātību balstītu ilgtermiņa risinājumu līdz 2020. gadam, vēl joprojām būtu liederīgi un arī efektīvi jau tagad apstiprināt pagaidu pasākumus, jo 2020. gads, domājot no ECD procedūras viedokļa, bet arī domājot par nacionālajām procedūrām, 2020. gads faktiski ir jau rīt. Uh, un ilgtermiņa risinājumam ir jābūt pieejamam ļoti drīz. Tas ir tiešām ļoti īss grafiks. Runājot par jautājumu, vai digitālo pakalpojumu nodoklis vai jebkādas citas vienpusējas rīcības vai šis priekšlikums no iniciatīvas no Eiropas Savienības, vai tas palīdz rast ilgtermiņa risinājumu vai nē. Tas ir atkarīgs no tā, kā šie priekšlikumi ir veidoti. Viena no svarīgām iezīmēm ir uh, iekļaut uh, īpašu klauzulu, kas uh, nosaka pagaidu pasākuma raksturu un nosaka arī kaut kad nākotnē, kad a, pagaidu pasākums beigs darboties, atkarībā no tā, kad par ilgtermiņa a, risinājumu tiks panākta vienošanās starptautiskā līmenī. Un tad varbūt vēl bez īpašām pasākuma um, īpašībām paliek vēl jautājums par to, ka atsevišķas dalībvalstis, atsevišķas valstis uh, uzskata, ka ir svarīgi paust savu viedokli, uzlikt spiedienu uz citām dalībvalstīm, panākt kompromisu. Uh, ir nepieciešams ievirzīt valstis kaut kā uh, lai panāktu risinājumu kompromisu, bet uh, tie, protams, ir politiski jautājumi, par ko es uh, nedrīkstu runāt. Paldies. Paldies, ir astoņi runātāji, kas pārstāv politiskās grupas, tāpēc tiešām vajadzētu ierobežot jautājumus un runas laiku katram četras minūtes. Komentāru bez mikrofona. I agree there were for some others also longer. Piekrītu, jā, bija daži citi iepriekšēji runātāji, kas varbūt izteicās ilgāk nekā bija ļauts, bet nu tie ir līdzziņotāji, tā kā tā mazliet cita situācija. Otmars Kāras, ETP, lūdzu. Piekrītu tam, par ko runājām iepriekš. Ne tikai Ārpus Eiropas Savienības eh, ir valstis, kurām ir bažas par digitālo nodokli. Arī pašām Eiropas Savienības valstīm, atsevišķām valstīm ir viedu, ir iebildumi pret vai bažas par šādu nodokli. Mums ir paredzēta ekofina sanāksme. Jautāšu komisijai, vai ir kaut kādas norādes par to, vai ir kaut kādas ievirzes vienprātības virzienā un vai kā komisija plāno pārvarēt šo viedokļu atšķirību Eiropas Savienības iekšienē. Uh, izskanēja jautājums par uh, šo norobežojumu, par digitāliem ieņēmumiem un īpašiem uh, ieņēmumiem, ka ir grūti veikt šādu nošķīrumu. Iespējams, ir iespējams kaut kāds apvienojums starp īstermiņā risinājumiem un ilgtermiņa risinājumiem, vai tāds, ir iesp vai tāds būtu iespējams. Uh, trešais jautājums Tiek runāts par 5 miljārdiem eiro un 3%. Vai jau runāts par dalību, valst, ar dalību valstīm, ka šos ieņēmumus varētu jā, iz, ievirzīt Eiropas Savienības budžetā? Paldies. Yes, please, Komisija vārds atbildēt. Paldies par pirmo jautājumu. esam sagatavojuši priekšlikumu. Jūs droši vien galvenokārt runājat par uh, digitālo pakalpojumu nodokli. Tā kā komentēšu paturot to prātā. Mūsu priešlikums ir balstīts uz 113. Eh, pantu līgumā par Eiropas Savienības darbību. Nu, tas ir tas scenārijs, pie kā mēs šobrīd strādājam. Tālāk otrais jautājums. Un ierobežojumi. Uh, vai nošķīrums starp eh, digitālo un nedigitālo pusi. Tik tiešām, jā, tad sākas diskusijas par to, kas tad ir vai nav digitāls, un tas būtu ļoti sarežģīti, tāpēc esam centušies no tā turēties pa gabalu. Nu, un līdz ar to esam konkrēti definējuši atsevišķus pakalpojumus un to raksturu lielumus. Domājam, ka tādējādi varojam tiesisko paļāvību uzņēmumiem un arī nodokļu administrācijām, ja runa ir par dažādo aktivitāšu klasificēšanu reālajā vidē. Nu, un, protams, labojiet mani, ja esmu pārpratis jūsu jautājumu. Tālāk, runājot par iespēju izmantot digitālā pakalpojumu nodokļu ieņēmumus kā savienības pašu resursus. Komisijas paziņojumā, kas ir daļa no digitālo nodokļu pakotnes, ir atsauce uz šādu iespēju. Cik es zinu, tāda ir šobrīd situācija. Tātad ierosinājums ir izskanējis. Nezinu, vai par to ir bijušas konkrētākas diskusijas. SND, Mrs. Schlein. Šlainis kundze, SNT. Thanks a lot, Chair. And... Paldies priekšādātāji un paldies mūsu viesiem. Eiropas komisija ir izvēlējusies 3% likmi pagaidu digitālo pakalpojumu nodoklim citēju, pēc rūpīgas dažādu aspektu analīzes, tostarp domājot par iespējamo slogu uz uzņēmumiem ar dažādu līmeņu ieņēmumiem. Varbūt jūs varētu pakomentēt sīkāk. Es gribētu vaicāt, cik uzņēmumu globāli tiktu skarties. Esmu redzējusi skaitļus jūsu prezentācijā, bet vai jums ir kāda nojausma, cik uzņēmumi tad būtu uzskatāmi par apliekamiem ar nodokli saskaņā ar 4. panta minēto? un kā tas viss sasaucas ar to, kas tiek piedāvāts ilgtermiņā attiecībā uz uh, KUNB, vai tas varētu kaut kā aizkavēt uh, korporatīvo uzņēmumu ie, ieņēmumu nodokļu bāzes priekšlikumu pieņemšanu, jo tur ir nepieciešams spēcīgs vairākums, lai virzītos uz priekšu. Paldies iespēju komisijai atbildēt. Man jāatvainojas. Uh, jo mm, komanda, kas strādā pie šiem jautājumiem, ir gana plaša. Nu, un eh, mēs varbūt neesam tie spēcīgākie ekonomisti šai komandā. Tā ka man varbūt būs tāds nedaudz primitīvs skaidrojums un ļoti labprāt nodošu saviem kolēģiem jūsu jautājumus tālāk. 3% likme par to tika lemts, lai no vienas puses eh, līdzsvarotu nepieciešamību uh, gūt ieņēmumus, lai sektu šo pasākumu īstenošanas izmaksas, un no otras puses paturot prātā to, ka šis te papildu nodoklis radītu visticamāk zināmus kropļojumus situācijās, kad uzņēmumi, kas maksā digitālo pakalpojumu nodokli, ir pakļauti uzņēmumu ienākumu nodoklim tajā pašā dalībvalstī. Nu, un eh, faktiskā nodokļu likme šiem te uzņēmumiem, kas būtu pakļauti abiem nodokļiem, ir tikusi aprēķināta. Likmes, kas eh, bija lielāks par 3%, noveda pie tādām nodokļu likmēm, kas pārāk kropļotu nodokļu vidi un pārāk negatīvi ietekmētu uzņēmumu dzīvotspēju. Savukārt zemāka likme par 3% nenodrošināja uh, šī te nodokļa ekonomisko pamatotību un vispār kaut kādu ekonomisko jēgu, tā ka 3% tas bija kompromiss eh, starp šīm divām galējībām, ko mums vajadzēja līdzsvarot. Jūsu otrais jautājums. Mēs lēšām, ka aptuveni 180 līdz 200 uzņēmumu pasaulē varētu būtu pakļauti šim nodoklim. Nu, tātad te ir runa par uzņēmumiem, kas eh, pārsniedz divus noteiktos eh, sliekšņus, un mans kolēģis varēs komentēt mazliet sīkāk. Par eh, KKK UNB saskaņā ar komisijas priekšlikumu tā netiktu piemērota visiem uzņēmumiem. Šeit ir runa par uzņēmumiem, kas piedara grupai, kuras ieņēmumi ir vismaz 750 miljoni eiro gadā. Tā ka, jā, kā kā UNB tiktu pieņemts, tad vienalga būtu nepieciešams izstrādāt noteikums tiem uzņēmumiem, uz ko neattiektos kā kā UNB. Nu, lūk, tā kā mēs saprotam, ka priekšlikumi būtu nedaudz jākoriģē. Uh, lai ņemtu vērā digitālās ekonomikas iezīmes. Tostarp arī noteikumi par digitālajiem pakalpojumiem, par peļņas sadali, un mēs zinām, ka arī Eiropas parlamentam ir bijuši ļoti interesanti priekšlikumi šai ziņā. Thank you, thank you, Madam Schultz. Paldies, paldies Šlēns kundzei, ka tik labi iekļāvāties atvēlētajā laikā. Wolfs Klints Alde. Paldies. Līdz šim mums Eiropas Savienībā nav īsti veicies kādas problēmas nodokļu jomē ilgtermiņā atrisināt. Pirmais jautājums. Kā, kur jū, rodas jūsu pārliecība, ka digitāla pakalpojuma nodoklis darbosies labāk kā finanšu darījumu nodoklis? Mēs vienmēr apstājamies pie sadarbības jautājuma, tas viss ieliks uz vairākiem gadiem un nevirzas uz priekšu. Otrakārt, vai esat pārliecināti, ka šī sistēmas maiņa no peļņas uz uh, apgrozījumu ir vienīgais iespējamais risinājums vai no uh, valstu ziņošanas pieejas nav iespējams domāt par eh, cita veida pieeju. Eh, te mēs runājam gal galā par lieliem ASV amerikāņu uzņēmumiem, kas likt aplikti ar lieliem nodokļiem, un ir bažas, bažas, bažas, ka viņu pašreizējā administrācija ar to īsti laimīga nebūs. Paldies. Paldies. Thank you for your question. Komisijai iespēja atbildēt. Paldies par jautājumiem runājot par to, kā digitālo pakalpojumu nodoklis tiks attīstīts tālāk, varu teikt tikai to, ka darām visu, kas mūsu spēkos. Esam ļoti citīgi strādājuši, ļoti saspringti. Esam nākuši klajā ar trim priekšlikumiem un ar ietekmes izvērtējumu. Tas ir tehniski pamatots. Zinām, kāda ir kritika, kas izskanējusi. Bet es gribu uzsvērt, ka neesmu dzirdējis uh, pārāk tādas spēcīgas alternatīvas mums piedāvātajiem priekšlikumiem. Tas ir aspekts, kas jāpaturprātā. Tiešām esam rūpīgi strādājuši, lai piedāvātu labus, uh, pamatotus priekšlikumus, un arī padomē aktīvi darbojamies. Esam gatavi strādāt un uh, uzklausīt jebkādus eh, saprātīgus eh, jēgpilnus priekšlikumus, kas palīdzēs viest lielāku skaidrību tajā, ko esam piedāvājuši. Jūsu otrs jautājums, kāpēc mēs pārējām no peļņas un ieņēmumu aplikšanas ar nodokli un pievēršamies apgrozījuma aplikšanai nodokli. Apgrozījumu kā tādu aplikt ar nodokli nevēlamies, bet uzskatām, ka vislabākais būtu globāls risinājums vai nu no OECD līmenī Vai, ja tās netiktu panākts, jo tas ir liels izaicinājums, nu tad Eiropas Savienības līmeņa izmaiņas korporatīvajos nodokļos. Mēs saprotam, ka peļņas un ieņēmumu aplikšana ar nodokli ir pats labākais, precīzākais risinājums, bet, ja mainām uzņēmumu nodokļu noteikumus, nu, tas nozīmē, ka mēs mainām tādus būtiskus aspektus korporatīvajos nodokļos. Uh, Nu, tāpēc mēs piedāvājam tādu pagaidu starposmu pasākumu, ko piemērot īstermiņā, laikā, kamēr strādājam pie šī te visaptvarošā ilgtermiņa risinājuma. Kāpēc pagaidu risinājumi ir vērsti uz apgrozījumu aplikšanu ar nodokli? Tāpēc, ka ja mēs apliktu peļņu un ieņēmumus ar nodokli, tad mēs runātu par to pašu mm, korporatīvo nodokļu satvaru, ko mēs cenšamies mainīt ar šo te savu ilgtermiņa risinājumu. Uh, Nu, kā mēs varam kā pagaidu risinājumu piedāvāt ko tādu, kur ir tieši tādi paši trūkumi, kā tajos noteikumos, ko mēs cenšamies uzlabot. Mums nav neviena cita mehānisma, kas palīdzētu risināt šos te būtiskākos, steidzamākos trūkumus. Lūk, tāpēc piedāvājam uh, apgrozījuma nodokli ar visdažādākajām atrunām un eh, mēģinājumiem ierobežot iespējamos kropļojumus. Un par jūsu pēdējo jautājumu. Es nevaru runāt par citu jurisdikciju iespējamo reakciju, bet varu atkārtot, ka nav runa par eh, kaut kādu uzņēmumu vai uzņēmumu grupu nodokli, vai konkrēti jurisdikciju nodokli. Puls um, as I've said, any company. Šis ir uzņē, nodoklis, kas skar jebkuru uzņēmumu, kas sniedz digitālos pakalpojumus, neatkarīgi no tā atrašanās vietas. Paldies! Zaļo pārstāvi Eva Džolī. Paldies, es gribēju OECD pārstāvim vaicāt, vai Viņi necenšas salabot ko tādu, ko nav iespējams salabot. Jūsu pašu ziņojums pirms pāris dienām parādīja, ka mēs esam zaudējuši desmita procentus likmēs. Un tā kā mums ir BEPS jaunie noteikumi, korporatīvie nodokļi sarūk, un savukārt uzņēmumu kūtais labums tikai pieaug. Nu, tā ir izgāšanās. Ir paveikts tiešām lielis, lielis darbs, uh, ir iztērēta liela nauda dažādās sanāksmēs, bet rezultātu nav. Nodokļu sistēma ir vienīgais risinājums. Tādās valstīs kā Brazīlija, piemēram, kur ir šāda sistēma, nu, Brazīlija saskaras ar spiedienu atteikties no šādas te unitāras nodokļu sistēmas. Un sliekties par labu sistēmai, kas, manuprāt, dod labumu tikai starptautiskajiem lielajiem uzņēmumiem. Un es gribētu taksot pārstāvjiem vaicāt. Vai jūs varētu pastāstīt, kāda ir situācija, kāds ir paredzētais grafiks šo te priekšlikumu pieņemšanai? Nu, un abiem viesiem es gribētu teikt, ka Bruno Lemērs ir piedāvājis eh, pārskatīšanas klauzulu digitālo nodokļu priešlikumā. Kāds ir jūsu viedoklis? Thank you. OECD, Mr. Robert, please. Roberta kungs, OECD, lūdzu. Sorry, thank you. Paldies. Ko ziņojumu? Nu, tas runā par OECD politikām un jaunākajām reformām OECD valstīs, un, protams, ka tur var vērot tik tiešām pastāvīgu sarukumu uzņēmumu nodokļu likmēs. Kā tas sasaucas ar BEPS? Nu, te pāris skaidrojumi būtu svarīgi. Un BEPS projekta ietvaros mums bija mandāts no G20 strādāt ar BEPS saistītajiem jautājumiem. Un tur ir runa par dubultu aplikšanu ar nodokli. Dažkārt eh, runa bija par tādiem um, ieņēmumiem bez valsts piedarības. Nu, un eh, pasākumi, par ko tika panākt vienošanās 15. gadā, tie šobrīd tiek īstenoti, un tie arī risina dubultu neaplikšanu ar nodokļu Šādas situācijas bija vērojamas reālajā dzīvē. Dubultas neaplikšanas ar nodokli izskaušana jau neatrisina visus politiskos jautājumus ieņēmumu nodokļu sistēmās. Īpaši ja runa ir par nodokļu konkurenci. Varbūt tiek risināti atsevišķi aspekti, bet BEPS projekts un izstrādātie instrumenti nebija vērsti uz nodokļu sistēmu konkurences starp valstīm risināšanu. Šobrīd noritošais darbs digitalizācijas jautājumos, un domājot par Nexus un peļņas sadalas noteikumiem, te mandāts ir tālāk par BEPS. Un runa ir par uh, valstu tiesībām piemērot nodokļus, un tikai runa ir par avotu valsti un mērķa valsti bet arī to, kur tad tiek radīta vērtība. Un šeit arī mandāts tik daudz nerunā par nodokļu konkurenci, bet gan par risinājumiem. Atkarībā no tā, kā tie tiek veidoti, ir iespējama netieša ietekme, kas varētu arī mazināt nodokļu sistēmu konkurenci. Nu, piemēram, šreizējie noteikumi ir saistīti ar vērtības radīšanu tirgus jurisdikcijā. Ja noteikumi tiktu grozīti, ja tiktu palielināta tā daļa, kas ir sasaistīta ar šo tirgus jurisdikciju, nu tad tas viss tiktu balstīts uz mazāk mobīliem faktoriem nekā citi faktori ražošanas ķēdē. tiešais mērķis un mandāts nav tik daudz saistīts ar nodokļu konkurences risināšanu, bet notkrīva nu, no tā, kā izskatīsies gala risinājums, iespējams, ka tas tomēr palīdzēs risināt arī nodokļu sistēmu konkurences jautājumus. Uh, Komisija mēģināšu izteikties īsi par Vācijas nostāju. Jūs saprotat, kā. Ka mums neklājas skaidrot Vācijas nostāju, bet no savas puses varu piebilst, ka padomē visas dalībvalsts ir iesaistījušās proaktīvā diskusijā. Tāpēc eh, pašreizējo stāvokli nevar uzskatīt par pašu par sevi saprotamu. Runājot par paredzamajiem pieņemšanas termiņiem, domāju, ka neformālā ekofinā. Finanšu ministri e, piešķīra sev laiku līdz decembrim, lai izvērtētu panākto progresu un par sunset klauzulu runājot. Es negribētu šobrīd uh, Eh, es varētu plaši runāt par to, kāpēc eh, sākotnējos tekstos tādas nebija, bet tam pietrūks laika. Taču esmu pārliecināts, ka mums izdosies eh, specifisko jautājumu atrisināt. Sunset klauzula nestāv nekā, un mēs esam gatavi uzklausīt uh, Eh, viss risinājums. Paldies, Goē! Jā. Tēma par nodokļiem tagad ir plaši atspoguļota mēdījos Vācijā. Eh, tas cits starpā saistīts arī ar ekofina rezultātiem, bet arī ar pagājušā nedēļā publicētajiem dokumentiem no finanšu ministrijas, kurā finanšu ministrija ļoti kritiski izteicās par digitālo nodokli. Un tādēļ eh, esmu pozitīvi pārsteigts, ka Austrijas finanšu ministrs Ekofin sanāksmes beigās teica, ka Eiropas Savienībai ir jāatrod vienošanās un līdz gada beigām tas būtu jādara. Tas noteikti ir saistīts uh, arī ar uh, taisnīgu nodokļu aplikšanu. Jūs pieminējāt arī šo izbēgšanās klauzulu. Tātad es gribēju jautāt, Robēra kungs, uh, Cik liela, jūsuprāt, ir iespējamība, ka mēs spēsim panākt vienošanos un šāda veida regulējumu jau ir diezgan daudz skepses OECD ietvaros par digitālajiem uzņēmumiem. Un jautājums komisijai, vai esat veikuši analīzes par šo nodokli, vai šis uz, nodoklis tiks piemērots apgrozījumam, Vai esat domājuši arī par, par to, kā, kā šis nodoklis varētu kaut kad beigās, vai arī vai tas varētu būt piemērots cita veida uzņēmumiem? Paldies! E es savu vārdā Eriks Roberts. Paldies! Mēģināšu izteikties ļoti īsi. Par digitālo Uh, uh, the, the, the, the interim... Pie jautājumu vidusposmā ziņojums norādīja, ka daļa no problēmas ir neksus un tika piedāvātas iespējamās neksus pārbaudas, lai e, padarītu vieglākas fizikālās klāt, fiziskās klātbūtnes prasības, taču Arī mēs no vidusposma ziņojumu noprotam, kā lielākā problēma nav neksus, bet gan peļņas sadalījums, jo lai kā tiktu grozīts neksus un mainītu digitālās klātbūtnes PE, ja mēs Eh, nepārskatām peļņas sadalījumu jautājumu, tad diskusija ir pilnīgi neauglīga. Mums ir jārunā par peļņas sadalījumu, par to, kādas eh, izmaiņas šeit ir jāpanāk, un tad mēs varēsim runāt par neksus noteikumu grozīšanu. Paldies! Kom So now, EFDD, David. Dāvids Koperns no FDD grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Folksogas kungs uzstāšanos sākumā norādīja uz pašsaprotam lietu, ka korporatīvie uh, nodokļi ir novecojuši. Tad kāpēc šāda apsēstība? Ekonomiska aktivitāte nozīmē nodarbināt cilvēku, pirkt, pārdot, bet man šķiet, ka jūs izmisīgi mēģināt aplikt uzņēmums ar nodokļiem kā pašmērķis. Vai nav labāk samak, eh, samazināt eh, nodokļus eh, veikaliem, lai tie var konkurēt? maziem veikaliem, kamēr lielie uzņēmumi vienmēr atradīs veidu, kā to sap, piec. Vai nekad neviens komisijas pārstāvis nav strādājis, nodarbojas ar uzņēmēju darbību? Izskatās, ka nē paļaušanās uz ienākumu nodokli un korporatīvā nodokļa atcelšana ir visdrošākais veids, kā panākt nodokļu nomaksas. Jūs nesaprotat to, ka korporatīvie uzņēmumi nemaksā nodokļus, viņi tos pārliek uz eh, klientu pleciem. Un ja jūs turpināsiet eh, pieņemt noteikumus šādā sakarā, mums eh, trešdien būs jāliek uz balsojumu pat vēl muļķīgākie pasākumi. Un vai jūs tiešām domājat, ka e, šo uzņēmu e, šāda veidā e, strādājot Eiropas konkurētspēja celsies? Es domāju, ka jūs varat tērēt pat vēl vairāk naudas birokrātiem, lai stiprinātu šo eh, leģislatīvo mašīnu. Paldies Dievam, apvienotā karaliste stājas ārā no Eiropas Savienības un mums būs inovatīvi uzņēmumi. Vai tiešām komisijā neviens nesaprot, kā darbojas uzņēmēji darbība? Tās ir tik vienkāršas lietas. Paldies komisiju un uh, varbūt jūsu vidū ir biznesa ļaudis, kur var komentēt. Well, I think your question refers to the Šķiet, ka jautājums attiecās uz plašāku jēdzienu kā korporatīvais nodoklis. Un... Just... Jūs zināt, ka jūs nespējat aplikt šos uzņēmumus ar nodokli. Viņi vienmēr atradīs veidu, kā izvairīties. Atbildi. Uh, Mēs negribējām uzsākt filozofiskas debats par to, vai modernām valstīm ir vajadzīgi nodokļi, lai, var, lai tās varētu pastāvēt. Mēs runājam par digitālās uh, taksācijas eh, jautājumiem, un jūs pat uz šo problēmu, eh, jūs nepieskarāties šai problēmai. Digitālais nodoklis, tas jautājums, jums tas ir nepieciešams, ir nepieciešama visa pakotne, Tagad mums ir uh, vairāki uh, finanšu ministri, kas izteicās par uh, taisnīgiem nodokļiem, atsaucoties arī uz digitālo nodokli. Tas mans jautājums būtu par ekofinu padomi. Vai tad uh, vienošanās panākšanās līdz gada beigām nebūs par vēlu? Uh, Varbūt tas izklausās tā pārsteidzoši, jā, jā ir tāds um, laika spiediens. Un šķiet, ka nav daudz laika, lai pabeigtu darbu un panāktu vienošanos līdz gada beigām, bet uh, vēl joprojām ir dalībvalstis, kas uh, nepiekrīt šim priekšlikumam un, uh, jā, kuras uh, valsts nepiekrīt šim nostājumam, tās ir dažādas atšķirīgas valsts ar atšķirīgām sistēmām. Yeah, the commission, please. Sorry, yeah, I, on concerning your, your second question. Uh... Par otro jautājumu runājot. Es. Um, or... Atbildi meklējot, uh, teikšu, ka mums ir jāturpina strādāt. Sabiedriskā doma ir aptvērusi to, kā pagaidu risinājumi e, un vidusposma risinājumi ir sagatavoti, citi risinājumi vēl gaidām, bet ir nepieciešams izdarīt lielāku spiedienu uz Eiropas Savienības darbībām, un varbūt arī jūs komentētu savu pusi. Uh, Mm, arī mm, es neesmu pārliecināts, kā es sapratu pirmo jautājumu. Pilna programma. Mēs runājam par digitālajiem nodokļiem, bet digitālo nodokļu definīcija un digitālās mītnes definīcija ir daļa, un mums eh, ir jādabū viss, eh, lai visa šī mašīna sāk darboties. Jā, digitālās mītnes, eh, pastāvīgās mītnes noteikumi ir um, jā, izdiskutē pietiekami labi. Tas nenozīmē arī to, ka es savu priekšlikumu nevar tikt grozīti, un mēs pilnīgi noteikti aicināsim digitālās pastāvīgās mītnes noteikumus pieņemt pienācīgā veidā. Paldies! Un pārējām pie brīvā mikrofona, lai gan pārāk uh, daudz laika nav atlicis. Beres skundze, Gomešs skundze, vispirms vārds per vanšai Beresai. Paldies tulkiem, kuri Eh, dod iespēju mums izteikties. Es saprotu, ka ļoti grūti strādāt šajā komitejā, ja nav oficiāla status un ir jāgaida brīvais mikrofons un pulkstens ir bez 15.10. Es gribētu turpināt kolēģi, ja Peskofodas sacīto eh, SAO. Jūs sacījāt eh, par pesimismu klimatu. Uh, Eh, kas valda attiecībās darba turpināšanu, bet eh, vai nevajadzētu atzīt, kā eh, Eiropas Savienības dinamika veicina optimismu, un vai jūs nedomājat, ka jūsu organizācijas ierobežojumu dēļ un to, ka jums ir grūti uzsākt ātru iniciatīvu šajā jomā. Tā vietā, lai grautu komisijas iniciatīvu, jūs labāk atbalstītu to, lai varētu panākt līdz mandāta beigām risinājumu, un to, to varētu izmantot kā pamatu tādai dinamikai, kuru varēs savukārt veicināt jūsu organizācijā. Paldies, Sena Gomeša! Eh, eh, Saugas kungs, jūs sacījāt, ka lai novērstu dubultu aptikšanu ar nodokli, varētu runāt pār kopīgi eh, korporatīvā ienākuma nodokļa dedukciju. Bet, ja mēs runājam pār uzņēmumu, kas atrodas Eiropas Savienībā, piemēram, Apple, kas maksā smieklīgi mazu e, korporatīvo nodokli. Un tad jūs vēl gatavojaties atskaitīt šos 3%. E, e, tas ir aplamē. Paldies, komisija. Mēs. Mēs Uzskatām, ka korporatīvie nodokļi dalība valstu kompetence, un tā nav daļa no priekšlikuma. Tomēr, runājot pār iespējamo notikumu attīstību, eh, atsevišķi eh, uzņēmumi, kas ir ar mītni dalību valstī, varētu viņiem eh, arī pienākties maksāt eh, DST. Jā, ārpus Eiropas Savienībā tiek pakļauta no digitālo pakalpojumu nodoklim. Tāds nevarētu atskaitīt neko no korporatīvās nodokļu bāzes, jo tas nepastāvētu. Mēs uzskatām, ka šis uzņēmums netiek uzskatīts ar digitālu fizisku klātbūtni dalībvalstī. Tā ir problēma, ko mēs mēģinam atrisināt, un šāds uzņēmums nemaksātu korporatīvo ienākumu nodokli, nav tā šādas bāzes, no kā to atskaitīt. Un balsts no zāles bez mikrofona. Eh, kā ir, ja ir klātbūtne dalība valstī. Ja ir klātbūtne, tad mēs nedrīkstam diskriminēt starp uzņēmumiem. Ja ir klātbūtne, tad. korporatīvā taksācija, kura darbojas, jau norāda to, ka uzņēmums maksā jurisdikcijā, kurā tiek veidota vērtība. Mēs norādām, ka ja uzņēmums jau maksā nodokļus saskaņā ar e, korporatīviem nodokļiem, tad mēs skaidri vēlamies norādīt tos gadījumus, kur uzņēmums maksā nodokļus, kur tiek radīta vērtība, kur ir jāmaksā nodokļu saskaņā ar starptautisko principu. Un tādiem gadījumiem, kur uzņēmums veic uzņēmēju darbību jurisdikcijā, kurā fiziski uzņēmums nav klāts un nav pakļauts nevienam, uh, nevienam uh, uh, E, taksācijas noteikumam. SAO lūdzu. Roberkungs, e, paldies priekšsēdētāji. Atvainojos jau iepriekš, jā, no iepriekš sacītā varēja noprast, ka Eiropas Savienībai nav ar politisku dinamiku mūsu darbā, jo pilnīgi skaidra Eiropas Savienība un tās dalība valstis ir bijušas ar vadošu lomu diskusijās un dažādos tematos, kas ir saistīti ar ekonomikas eh, digitalizāciju, taisa skaitā Francijas gadījumā. Francija ir līdz priekšsēdētāji mūsu darba grupā un ar izšķirīgu lomu šajā sakarā Eiropas Savienība un komisija konkrēti ir ar novērotāju statusu, ar piekļuvu darba dokumentiem un aktīvi strādā šajā darba grupā. Un tāpēc uh, atzīsim paveikto, lai Cēzaram tiek viņa atzinība. Tālāk, runājot par digitālo pakalpojumu nodokli, jeb DST, es vēlos labot uh, savu sacīto, ja uh, varēja noprast, ka mēs mēģinām graut komisijas priekšlikumus jo pilnīgi pretēji mēs stiprinām tās lomu un Es skaidroju to, kas ir norādīts vidusposma ziņojumā, tas ir, ka nav konsensa par tā vai citu pasākumu liederību, taču kā dalību valstīm ir rīcības brīvība, un tas arī ir norādīts mūsu vidusposma ziņojumā, ka tās var pieņemt eh, savus soļus un pasākumus, izsverot par un pret, arī ņemot vērā katra pasākuma politiskos, ekonomiskos dažādus sagrozījumu veidus. Taču nekas neizskanēja par šādu pasākumu liederību un konkrēti par komisijas priekšlikumu attiecībā uz DST. Paldies! Es atturēšos no galavārda teikšanas, piebildīšu to, ka šis temats ir turpmāk jāpēta mūsu komitejā un ekonu komitejā un tīri no procedūras viedokļa apstākļā runājot īpaši noteikumu nav. Tas, e, Un tad, kad ir ja sabiedrība interesējošs temats, tad mēs mēģinām tomēr to skatīt um, atvēlētā laika ietvaros. Vēlos pateikties runātājiem un ziņoju, ka nākošā komitejas sanāks notiek 26. septembrī, pulksten 15. Es vēlos pateikties mūsu runātājiem. Eh, Forsaugas kungam no komisijas, Vandrējam no komisijas un Erikam Robēram no SAO. Eh, priekšsēdētājs saka paldies tūkiem, sanāksmi, beidzam.